kas vakardienas sēdē tika pasunāts 24 stundu laikā nav uh, iebildes uh, eh, pacelts tādēļ, eh, ņemot vērā reglamentu 105. punktu, 6. Uh, apakšpunktu rekomendācija tika uzskatīta pastiprināta un tiks publicēta rītdien uh, 17. decembrī. Grib arī parlamentu informēt, ka ņemot vērā